Labrīt, godātie kolēģi, sākam sanāksmi. Es ļoti atvainojos prezidiju vārdā. Priekšādā tās nevarēja būt klāt šodien. Jūs jau redzat, jūs priekšā ir dienas kārtības projekts, darba kārtības projekts. Šorīt no rīta ķersimies klāt pie otrreizējas apspriešanas attiecībā uz rezolūciju par Islandi. Diskusijas būs apmēram par 20 iesniegtajiem grozījumiem. Un, grozī, un, un ziņojuma referents ir Dans Preda. Predes kungs. Lūk, jūs esat šeit, lieliski, jums tad arī dodu vārdu. Paldies priekšsādātāji! Runāšu savā valodā, rumāņu valodā. E Kopš iepriekšējās diskusijas, kas mums notika šeit komitejā par šo pašu ziņojumu, tas bija 10. februārī, ir notikušas divas svarīgas lietas um, attiecībā uz Islandi. Pirmām kārtām Islandas prezidents pieņēma lēmumu virzīt uz priekšu aizsēju uh, vienošanos nodot to referendumam. Šis referendums notiks 9. aprīlī. Un ņemot vērā šo situāciju, esmu iesniedzis mutisku grozījumu desmitajā punktā tekstam, ko apspriedam februārī, un to arī jums tūlīt nolasīšu. Ņem vērā vairāk, vairākumu lēmumu, ar kuru parlaments 17. februārī pieņēma lēmumu nodot šo jautājumu referendumu un cer uz um, labvēlīgu pārkāpumu procedūras noslēgšanos, kas tika aiz, aizsākt 2010. gadā un ko uzsāka Eiropas brīvās cirniecības uh, vienība uzraudzības iestāde attiecībā pret izslēdzu vanlību. Lūk, citāta beigas. Domāju, ka svarīgi atgādināt, ka sabiedrības aptauja, domas aptauja liecina, ka Islandē vairākums šorīt atbalsta šo jauno vienošanos. Lielākā daļa islandiešu balsotu par šo vienošanos 9. aprīlī. Otrs svarīgais notikums attiecībā uz Islandi ir septītā saruna rauda nespēja nonākt pie panākumiem sarunās starp Eiropas Savienības, no Norvēģiju, Fēru salām un Islandi attiecībā uz kopēju makreļu resursu pārvaldību. Esmu arī šeit iesniedzis motisku grozījumu, lūk, arī to nolasīšu. Atbalsta pieeja saskaņā ar kuru kopēju pārvaldību attiecībā šiem zivu refers, eh, resursiem jāturpina ņemot vērā pa, pašreizējās sarunas ar mērķi panākt ilgtspējīgu kvotu sadalījuma sistēmu. Noslē, nu, citāta beigas. Kas attiecas uz kolēģi iesniegtajiem grozījumiem, var teikt vienu lielāko daļu no tiem atbalstu, jo, manuprāt, tie šo tekstu padara vēl labāku, tie ir labi ierosinājumi. Un tomēr ir arī pāris grozījumi, kurus, diemžēl, nevar pieņemt. Ļaujiet man paskaidrot, kāpēc. Pirmkārt, pirmais grozījums, ko iesniedz, iesniedz e, Taranda kungs un Sargentīnī kundze, un te tiek runāts par Islandas moderno plašsaziņas līdzekļu iniciatīvu. Es domāju, ka šī iniciatīva nav tiešā veidā saistīta ar iestāšanās sarunām, kas šobrīd norisinās. Un otrā šī pirmā grozījuma daļa atsaucas uz iekšējo situāciju Eiropā. Es arī nedomāju, ka tas ir īpaši būtiski šajā, šīs Islandes rezolūcijas kontekstā. Otrais grozījums, tāpat to iesniedz Devas kungs. Arī šajā gadījumā es nedomāju, ka ir, vai, ir jeb kāds pamatojums, kāpēc mums vajadzētu baidīties par to, ka islandieši būtu sasteiguši izmeklēšanu attiecībā uz aizsēju pasākumu. Es domāju, ka islandieši pietiekami daudz ilgu laiku vēl deva iz, izmeklēšanas komitejai, lai tā paveiktu savu darbu, un attiecīgi sagatavotais ziņojums bija ļoti detalizēts visapdarošs ziņojums par finanšu un banku krīzi, kas satricināja Islandi 2008. gadā. No otras puses, protams, vēlos jums atgādināt, ka šobrīd izmeklēšana, kas tiek īstenot attiecībos bijušo premjerministra darbību, uh, Um, nu, risinās, um, va, va, iet uz priekšu atbilstīgā te, tempā. Kas attiec uz desmito grozījumu savukārt, šīs grozījums runā par Eiropas zivsaimniecības fondu. Domāju, ka šajā gadījumā ir pārāk pāragri runāt par šo jautājumu, ņemot vērā, ka mēs joprojām esam tikai skrīninga posmā attiecībā uz sarunām, un šī saruna sadaļa par zivsaimniecību pat vēl nav atvērta. Līdz ar to jāsaka, šobrīd mēs nevaram paust atbalstu idejai e, par Islandes izslēgšanu no šīs e, akī komunitēra daļas. Es domāju, tas ir pāragri. Un visbeidzot, nevaru pieņemt arī vairākus grozījumus, kuros tiek lūgts daļai vai pilnībā smītru, svītrot atsauci uz sabiedrības domas viedokli Islandē un Eiropas Savienībā attiecībā uz Islandes iestāšanos. Es nevaru šāds grozījums pieņemt, jo uzskatu, ka visi punkti, kur tiek runāts par sabiedrības domu, ir ļoti svarīgi. Šķiet, ka nekļūdos, ja saku, ka sabiedrības domai ir ļoti būtisks politisks uzsvars un, un ietekme. Uh, attiecībā uz Islandes iestāšanos Eiropas Savienībā, mēs kā Eiropas parlaments nevaram liekt šos, šīs tiesības arī izteikties par šo jomu. It īpaši ņemot vērā, ka pēdējais Eiropa barometra pērtījums liecina, kas, ka 60% Eiropas 56 parlament, e, Island, procenti islandiešu uztic Eiropas parlamentu, bet tikai 28 uztic, uztic Islandes parlamentam. Paldies par uzmanību. Monsieur... Tad nākamais runātājs Vatsonkungs. Thank you. Lielas paldies, priekšsādātā. Gribu pateikties referentam par paveikto darbu. Referents, nu, jāsaka, nāk no valsts, kas ir vis tālāk no Islandas, cik vien tas Eiropas Savienībā, acīm redzot, ir iespējams bet tik un tā, tik un tā šķiet viņš ir iegūs ļoti labu izpratni par to, ar kādiem izaicinājumiem šī valsts sastopas priekšsādātājiem. Šai ziņojumā nav nekā tāda, kas eh, Aldi grupai nebūtu pamatprincipos pieņemams. Mēs esam, protams, iesnieguši pāris grozījumus, bet pilnībā atbalstām šo kopējo virzību, ko referents ieņēma ziņojumā. Mums šķiet, ka šeit ir trīs pamat jautājumi. Pirmais jautājums par to, ko vēlas Islandas iedzīvotāji, vai viņi vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Uh, Un e, mēs gaidīsim arī formāli, pavisam oficiāli šīs gribas izpausmi. Otrais ir jautājums par kompensāciju no banku puses. Mēs uzskatām, ka vienošanās, pie kā, esam nonā... pie kā ir nonākts, ir laba vienošanās. Uh, Un, eh, atklāt sakot, vairākas vietējās varas iestādes, kas ieguldīja savus līdzekļus Islandas Bengās, nu varbūt viņiem vajadzēja būt arī piesardzīgākiem veidā, kā viņi šos līdzekļus lika lietā, un viņiem vajadzēja pārliecinoties, ka viņi gūst atde atdevi, tātad kā vieta emptor iestājas šajā gadījumā. Bet, kā jau referents arī saka, jā, ir pieejams detalizēts ziņojums par šo jautājumu un domāju, ka tas lielo, lielos vilcienos mūs apmierina. Un trešais jautājums, protams, ir saistīts ar zilsēmniecību, īpaši vaļu medniecību, un tas ir kaut kas tāds, kas mums būs jāskat sīkāk tajā brīdī, kad tiks atvērta saruna sadaļa. Bet mums šķiet, ka mums vajadzētu rīkoties eh, delikāti, mēģināt izprast Īslandes tradicionālās no, rūpniecības nozars, nu, eh, attiecībā, piemēram, uz vaļu medniecību, tāpat laikā atceroties arī, kāds ir mūsu saistības attiecībā uz ilgtspējīgu situāciju vidas jomā. Man ir viens jautājums referentam par sasto punktu viņa ziņojumā. Tur tiek runāts par politiskajiem kritērijiem un par to, kāda ir eh, tieslietu ministra loma. Uh, tiesu iestāžu amatpersonu iecelšanām. Manuprāt, ļoti svarīgi saprast, kāds ir Īslands kā valsts raksturs. Tā ir ļoti neliela valsts. Tā ir valsts, kur katrs zina savus līdzcilvēkus. Un, un beigu beigās kādam tomēr politiska atbildība ir jāuzņemas par lēmumiem, kas tiek pieņemti. Un iespējams, ka tieši tāpēc ir izveidota šāda sistēma, kur tieslietu ministrs saņemt, piešķi, eh, saņemt šādas pilnvars, un, protams, tas mums vēl jāapspriež ar islandiešiem, un varbūt tas ir kaut kas tāds, ko pēc diskusijām viņi ir gatavi arī mainīt, bet domāju, ka mums ir jāatzīst šī īpat, šis īpatnējais raksturs, kas piemīt šai nelielajai kopienai, šai nelielajai valstī, un tas mums jāmēģina izprast arī no, no savas puses. Paldies! Merci. Paldies, saka priekšsēdētājs Vatsona kungam. Hautals kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju vaicāt, vai referents un grupas varētu varbūt tā pozitīvāk paskatīties uz pirmo zaļo iesniegto grozījumu Šeit runājam par atbalstu tādai pieejai, kas būtu saistīta ar Islandas moderno plašsaziņas līdzekļu iniciatīvu. Domāju, ka ir ļoti daudz eksperimentu, kas saistīti tieši ar Islandu, arī tīri juridiskā ziņā, cenšoties rast līdzsvaru starp um, autortiesībām un tāpat laikā brīvu piekļuvi plašsaziņas līdzekļu informācijām. Es ceru, ka referents varbūt varētu paskatīties šo grozījumu un nākt klajā ar kādu mutisku grozījumu, ja viņi neapmierina pašreizējais Nu, formulējums, bet saglabāt šo domu, šo tomēr ideju arī gala ziņojumā. Paldies, saka priekšādātājs, paldies. Neviens cits šķiet nevēlas izteikties. Tad ferma kungam tomēr, tomēr ferma kungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies priekšādātājiem! Paldies re referentam par lielisku sagatavoto ziņojumu. Es šai komitejā jau esmu tikai aizstājies, bet esmu pastāvīgais referents paplašanāšanās jautājumos budžeta komitejā, un tāpēc šis jautājums man šķiet ārkārtīgi interesants. Pamatnostādnē es domāju, ka, ka arī ka, ka grozījumu apsvēršana risinās pareizajā virzienā. Es gribu īpaši uzsvērt to, cik nepieciešams noraidīt 17. grozījumu jo jāsaka, tas šajā gadījumā būs ārkārtīgi svarīgi. Budžeta komiteja nosūta delegāciju uz Islandi maijā. Diemžēl mēs nevar, nevarējām šo pasākumu saskaņot ar ārlietu komitejas darbu, bet, nu jā, rudenī mēs nevarēsim braukt turp, un tāpēc tas jādara maijā, jo rudenī būs sarunas par budžetu. Es domāju, pats galvenais šajā gadījumā ir pateikt, ka no Islandas puses ir vēlme rast risinājumu galvenajām problēmām. Esmu par to pārliecināts, kad runājam par finansiālu raksturu jautājumiem, tie, protams, ir sarežģīti Redzēsim, kāds arī būs referenduma rezultāts, bet es domāju, ka viņi vēlas parādīt, ka viņi vēlas rast risinājumus šiem ļoti sarežģītiem jautājumiem, kā piemēram zivsēmniecības problēma. Viņi neait, nelūdz mums nodrošināt kādas atkāpes, atlaides vai kaut ko tam līdzīgi. Nē, viņi cenas virzīt sarunas uz priekšu un atbilstīgi. Es domāju, ka Islanda varētu būt milzīgs pozitīvs iegūms arī Eiropai. Nu, ne tikai strateģiskā ziņā, bet viņi arī ļoti uh, attīstīta sabiedrība ar ļoti plašām zināšanām par tādiem svarīgiem jautājumiem kā kuģniecības, zivs lauksaimniecība, energo ieguve. Un mēs varam ļoti daudz ko no viņiem mācīties. Es domāju, to būtu svarīgi arī norādīt. Tāpat laikā mums jāsaprot, un to pieminēja arī Vatsona kungs, mums tāpat laikā jāsaprot, ka Islanda ir ļoti unikāla savā struktūrā, tā ir ļoti moderna, attīstīta sabiedrība un kopiena. Tā ir turklāt sabiedrība, kas aizstāv savu valodu, kultūru un savu dzīves stilu. Un es domāju, ka tas mums arī ir jāpieņem. Mums jāmēģina rast elastīgi risinājumu šai gadījumā un norādīt uz divām jomām, kuras neviens šobrīd nav pieminējis, bet kas būs ļoti delikāti. Un viens no tiem ir lauksaimniecība, un otrs ir reģionāla attīstība. Jo Islandē ir tāda reģiona, kas ir pilnīgi atšķirīga no šīs attīstītās sabiedrības, ko mēs bieži sastopam, piemēram, Reikjavikā. Un tāpēc, manuprāt, mums jābūt ir elastīgiem, jārod tādi risinājumi jautājumiem, kas tādi būtu, un tāpēc mums ir vajadzīga informācija. Un tieši tāpēc es domāju, 17. grozījums grozījums šajā gadījumā būtu jānoraida. Paldies, saka priekšādātājs. Un tad, ja neviens vairs nevēlas izteikties, tad tālāk došu vēlreiz noslēgumu vārd, vārdiem vārdu referentam. Paldies, kolēģi! Pavisam īsi saka Predeskungs, kas attiecas uz sasto punktu, ko pieminēja Vatsona kungs. Šis punkts ir ar tāds ar pozitīvu noskaņu. Mēs atzinīgi vērtējam pasākums, ko Islanda īsteno šai jomā, cenšoties nodrsi, nor, nodrošināt ieslietu ministra objektivitāti. Un šis jautājums par ieslietu ministru un viņa pilnvarām tika uzdots jau no komisijas puses, un mēs šai punktā to arī atzīmo, atzīmējam. Mēs tā tad sakām, ka, lūk, no Islandes varas iestāžu puses, viņiem būtu šāds risinājums jārod. Protams, tāpat laikā ņemot vērā, cik ļoti neliela ir šī kopiena, cik nelielas ir šīs struktūras. Kas attiecas uz Hautelskundas komentāru attiecībā uz pirmo grozījumu, kā jau es teicu savos ievadvārdos, es uzskatu, ka jautājums par Islandes moderno plašiņas līdzekļu iniciatīvu eh, nav faktiski saistīts ar sarunām par iestāšanos un iestāšanās procesu. Tajā pašā laikā eh, šī grozījuma pēdējā daļa savukārt, ko grozījumam, ko iesniedz Tarankungs un Sargentīnī kundze, ierosina grozīt tiesību aktus. Un jāsaka, tas nav nekas tāds, par ko mēs varam uzņemties atbildību šeit jau šobrīd. Es domāju, varbūt kaut kādā citā veidā šī ideja būtu pieņemama. Un kas atpaldies arī Fārma kungam par viņa izteiktajām piezīmēm, kas attiec uz 17. grozījumu. Un jā, es jau arī teicu, arī domāju, ka tas nav pieņemams, nedrīkstam svītrot šo atsauci. Uh, kas minēts šai konkrētajā punktā, un līdz ar to 7.5 grozījums man kā referentam absolūti nav pieņemams. Paldies, paldies kolēģiem, un paldies priekšādātā kungs arī jums. Paldies, saka priekšādātājs, gribu jūs informēt, ka balsojums par šo rezolūciju notiks šopēcpusdien, tulīt pēc viedokļu apmaiņas ar Katrīnu Eštoni. Un tālāk nākamais darba kārtības punkts ir pirmā, pirmā viedokļa apmaiņa par mūzijas skundas sagatavoto ziņojumu. Tas ir ziņojums, kur tiek runāts par Eiropas Savienību kā globālo spēku daudzpusējās organizācijās pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Un šis ziņojums tātad, kā jau teicu, atsaucās uz Eiropas Savienības lomu šais organizācijās lai palīdzētu referentei nākt klajā ar dažādu veidu ieteikumiem, komiteja ir pasūtījusi ārējo pētījumu, un tāpēc pirms došu vārdu Monis skundzei vēlētos mūsu vidū sveikt arī divus ekspertus. Divus ekspertus, kas šo pētījumu ir īstenojuši. Pētījums jums ir pieejams, kolēģi, tas ir jums izdalīts. Pirmais ir Emanuels Delaroko un Vincent de, de Palacio. De un viņi ir no Spānijas, un došu viņiem tagad vārdu, lai viņi padalās pavisam īsi eh, savās, viedo, savās domās par šī pētījuma rezultātu. Lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī AFET komitejai par to, ka uzaicinājāt mūsu šo parlamentu. Mēs izstrādājam pētījumu par Eiropas Savienību kā globālās, globālo spēku daudzpusējās organizācijās. Ar šo ziņojumu mēs vienkārši mēģinājām identificēt dažas problēmas un dažas iespējas un ierosināt, kā varētu, teiksim, rīkoties nākotnē. Šis ziņojums vēl nav pabeigts, debats joprojām turpinās, un, protams, mēs esam gatavi uzklausīt arī dažādas priekšlikumus un ierosinājumus un arī jūs komentārus. Šī ziņojuma galvenais mērķis ir izpētīt tos veidus, kādā pēc Lisabons līguma spēkā stāšanās Eiropas Savienība varētu stiprināt savu lomu kā globālais spēks daudzpusējās organizācijās. Un š... tādēļ mēs esam galveno uzmanību pievērsuši juridiskajai bāzē pēc Lisabonas spēkā stāšanās un arī pētījuši, kā tiek pārstāvēta Eiropas Savienība daudzpusējās organizācijās. Mēs esam centušies izpētīt pašreizējo brīdi un Eiropas Savienības iesaisti, lai saprastu, kā mēs varētu kļūt redzamāki, spēcīgāki starptautiskajā sistēmā. Mēs izvērējāmies galvenās starptautiskās organizācijas, pamatā ANO sistēma, starptautiskās finanšu institūcijas, dažādas fórumus un multi, daudzpusējās organizācijas, piemēram, NATO un ECO. Mēs negribējām pārstāvēt, mēs nevarējām pārstāvēt pilnīgi visas daudzpus, daudzpusējās organizācijas 25 lapusēs, bet mēs centāmies um, darīt visu, kas mūsu spēkos, un tāpat mēs pētījām arī, kādas mums ir iespējas un kāda ir realitāte attiecībā uz Eiropas Savienības ārējo rīcību. Uz tēzes ir šādas. Multilaterālisma jomā Eiropas Savienībai nesokas tik labi, tādēļ, ka Eiropas Savienība starptautiskajā arēnā nav izmantojusi visu savu potenciālu. Mums ir jāsaprot, ka tā ir miedarbība starp Eiropas Savienības institucionālajiem uh, pūliņiem, kas no vienas puses ir tāds institucionāls dabas, un no otras puses tas ir atkarīgs arī no iekšējās koordinācijas. Uh, Un būtībā te ir strīds starp darvinistiem un funkcionālistiem, un mēs domājam, ka te ir šīs te abas puses, un mums ir abos virzienos jāstrādā. Attiecībā uz Lisabonas līguma noteikumiem un Eiropas Savienības ārstāniecību uz āru mums ir jāidentificē problēma, kas ir saistīta ar paradoxālo situāciju, kas ļoti bieži rodas saistībā ar to, ka kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās ir radušies jauni šķēršļi Un Eiropas Savienības ir kļuvusi mazāk, nevis vairāk, un līdz ar to ir pārstāvniecības vakums dažādās delegācijās un dažādās starptautiskās organizācijās. Tāpēc mēs arī domājam, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uzlabot uh, savu statusu starptautiskās organizācijās, teiksim, uh, kļūt par pilntiesīgu locekli, tur, kur tā pagaidām nav pilntiesīga locekli. Tāpat mēs domājam, ka Eiropas Savienības augstais pārstāvis um, ka tam vajadzētu iegūt tikpat liels pilnvars kā Eiropas komisijas prezidentam un jāraugās, lai ārējās rīcības konsekvence un šis, šo politiku konsekvence, piemēram, sadarbība humanitārās palīdzības jautājumos un ārējās tirdzniecības jautājumos kļūtu spēcīgāka. Un visbeidzot, mēs arī domājam, ka palielinot darbinieku skaitu, Eiropas ārējās rīcības dienestā varbūt nebūs iespējams panākt tos labākos rezultātus, drīzāk vajadzētu domāt par kvalitāti un jādomā par sadarbības stiprināšanu, lai panāktu labākus rezultātus darbojoties starptautiskās organizācijās, piemēram, tādās kā ANO vai Finanšu organizācijās, kur šobrīd Eiropas Savienībai varbūt tik labi neveicas. Mums ir nepieciešams protokols rīcībai, dažādas vienošanās, piemēram, tagad krīze Lībijā parāda, ka mums tik labi nevedas, un es domāju, ka Eiropas parlaments varētu sniegt regulārāk tādas praktiskas rekomendācijas attiecībā uz to, kā vajadzētu rīkoties uh, ārlietu pārstāvim. Man kolēģi arī pastāstīs vairāk par ekonomikas jomu, bet kas attiec uz ANO sistēmu, tad um, mums ir jāsaprot, kāda ir prioritāra nozīme, tā ir mūsu prioritāte. Un runājot par ANO ģenerāla asamblēju, prioritāte ir uh, panākt šo te novērotāju statusu, septembrī tik pieņa, pieļauta kļūda šajā jomā, un tāpat mums ir arī jāpēta iespējas, kā mēs varētu labāk integrēties šajā organizācijā. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu izmainīt, varētu ietekmēt kaut kā analoģikas izmaiņas. Kas attiec uz ANO drošības padomi, mēs neierosinām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu šeit iegūt savu atsevišķu sēdekli, atsevišķu vietu. Uh, bet es domāju, ka mums vajadzētu, ka, ka te būtu, ka mums jāierosina izraudzīties vēl jaunus pastāvīgos locekļus. Nu, tāpat ir arī citi būtiski jautājumi. Paldies! Eh, si vous me permettez, je voudrais aussi... Paldies, priekšsēdētāji, arī es gribētu visākumā pateikties parlamentam un ārlietu komiteju par uzaicinājumu piedalīties šajā sanāksmē un paust mūsu pārdomas par Eiropas Savienību kā globālu spēlētāju. Un tagad īsi gribu pieskarties mūsu ieteikumiem attiecībā uz trim organizācijām, kas mums, prāt, ir ļoti svarīgas. Eh, SVF, Pasaules banka un G20 pār SVF runājot, Eiropas Savienības status šajā struktūrā, tas varētu būt vislabākais nekonsekvences piemērs ar pārnacionālām interesēm un eh, nacionālām organizācijām. Šeit no vienas puses tiek apvienotas ekskluzīvās kompetences, eh, kas piemīt ECB, Un no otrs puses mums ir jādomā par makro un fiskālajām politikām, kas, eh, kur šīs te kompetences ir tā kā sadalītas, un jādomā arī par Eiropas Savienības līmeņu koordināciju. Eiropas Savienība nav SVF uh, eh, oficiāli pārstāvēt, un, un uh, Eiropas Banka nav SVF dalībniece, un nav arī pārstāvēta. SVF valdē, Eir, ne Eirogrupa, ne Eiropas komisija nav oficiāli pārstāvēts SVF valdē. Līdz ar to SVF um, valde ir balstīta uz sistēmu, kas labāk uh, darbojas attiecībā uz mazām valstīm, un uh, piecas lielāk, piec lielākie akcionāri ir tur pārstāvēti, un izņemot apvienoto karalistu Franciju un Vāciju, pārējās Eiropas Savienības valstis piedara pie valstu grupām, kas, eh, teiksim, pa, ir gan Eiropas Savienības dalībvalsts, gan eh, kādreiz nebija šīs dalībvalsts. Un tāpēc mēs domājam, ka pašreizējā situācija ierobežo Eiropas Savienības iespējas koordinēt savu rīcību un darboties kopīgiem spēkiem. Un tāpēc mēs domājam, ka ir nepieciešams izmainīt SVF valdes struktūru, lai labāk atspoguļot pašreizējo realitātu un Eiropas Savienības startautisko statusu. Šajā sakarībā mēs ierosinām Eiropas Savienībai mēģināt kļūt par SVF valdes uh, pastāvīgo novērotāju pat, ja teiksim, jo tas būtu ļoti būtiski risinot dažādus jautājumus. Vidējā termiņā ir nepieciešams visas Eiropas Savienības eh, dalību valstis pārstāvēt šajā organizācijā un vajadzētu vienu priekšsēdētāju, kas pārstāvētu Eiropas Savienības valsts un vienu, kas pārstāvētu tās valsts, kas nav Eiropas Savienībā. Uh, Tāpat arī jādomā par izmaiņām saistībā ar Eirozonu, jo situācija ir mainīsies kopš 2006. gada. Eiro ja kvotas SVF paliks līdzinājās, tad būs grūti kaut ko izmainīt. Uh, Un ņemot vērā vienošanos, kas tika pieņemta 10. gada oktobrī par prie... par jaunajām um, eirozonas valstīm ir nepieciešams stiprināt Eiropas Savienības uh, statusu šajā te starptautiskajā valūtas fondā. Uh, Pirmais datums tiek paredzēts eh, ka izmaiņas kvotās un 2020. Eh, gadā, varē, 12. gadā varētu stāties spēkā šīs te izmaiņas. Un tā, mēs domājam, ka pirmais eh, šis datums 12. gads varētu būt tāda laba iespēja, lai Eiropas Savienība varētu iesniegt uh, savu priekšlikumu, izveidot uh, SVF, um, nu, tādu kā sadaļu, kas būtu saistīta tieši valdē, sēde, amatu, kas būtu saistīts tieši ar Eirozonu. Pasaules bankā ir diezgan līdzīga situācija, kā tā ir starptautiskajā valūtas fondā, jo tur tā arī šī sistēma balstās uz uh, tādu kopienu sistēmu, kur ir dažādas valstu grupas, kas, teiksim, šobrīd um, vairs neatbilst realitātei. Uh, Ļoti bieži Eiropas Savienības eh, pārstāvji tiek eh, tā kā sagrupēt kopā ar to valstu pārstāvjiem, kas nav Eiropas Savienībā, un es domāju, ka vajadzētu ieviest pārstāvu, kas pārstāvētu Eiropas Savienību, bet varbūt, ka šī vajadzība nav tik izteikta, kā tas ir SVF gadījumā, tādēļ, ka šeit eh, tomēr situācija ir atšķirīga. Uh, jo Pasaules bankai nav kompetence attiecībā uz monetāro politiku. Ko mēs gribētu ierosināt? Eiropas Savienībai vajadzētu šo te pārstāvniecību uzņemties ar vienas personas palīdzību un tādējādi varētu uh, reformēt Pasaules bankas pārvaldes sistēmu un tāpat vajadzētu Pasaules bankas valdē atņemt ASV šita veto tiesības. Es domāju, ka tas varētu, piemēram, Āfrikas un um, starpvaldību attīstības bankas um, gadījumā tas varētu būt arī līdzīgs risinājums. Tad runājot par G20. Ir četras Eiropas Savienības dalība valstis, kas ir G20 sastāvā. Tās ir apvienotā karalista, Francija, Vācija, Itālija un Spānija ir pastāvīgā novērotāja. Divi Eiropas Savienības eh, prezidenti piedalās tātad eh, G20 samitos. Mēs domājam, ka Eiropas klātbūtne var tikt uzlabot vismaz divos veidos. Pirmkārt, G20 Eiropas Savienība varētu pārstāvēt nevis divi, bet viens. Eiropas Savienības dalībvalsts prezidents un tāpat arī Eiropas komisijas prezidents varētu piedalīties un Eiropas parlamenta pārstāvis un tādējādi gadi, pie G20 galda varētu sēdēt vairākiem Eiropas Savienības pārstāvjiem. Un tad mēs arī domājam, ka Eiropas Savienībai arī vajadzētu panākt labāku saikni starp G20 un ANO, lai G20 varētu iegūt leģitimitāti un lielāku leģitimitāti ANO. Un te mēs domājam, ka ir divas iespējas. Mēs gribētu ierosināt, ka G20 varētu kļūt par tādu ad hoc grupu, uh, arī ekosoku ietvaros, kas runā par starptautiskajām ekonomikas eh, politikām un tāpat risina sociālās. Nu, priekšsēdētājs pārtrauc. Priekšsēdētājs lūdzu, lai runātājs runā lēnāk. Un visbeidzot tāds mazāk ambiciozs mērķis īstermiņam būtu ļaut šīm debām organizācijām G20 un ANO strādāt atsevišķi un eh, ne, nenodot visu šo te ANO leģitimitātu G20, vismaz G20 varētu pieņemt grozījumus ekosok un ietveros, un tas eh, pēdējais tad būtu tā kā tāda konsultatīva iespēja. Paldies! Merci. Euh, je donne la parole à la... Paldies, Muņos kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Atkal mēs redzam, ka pasaules pārvaldība, jeb kolektīva pārvaldība kopīgām problēmām ir nonākusi kritiskā punktā, un ka ir institūcijas un startautiskas eh, organizācija, kas ir darbojušas pēc eh, kopš otrā pasaules kara, taču starptautiskās darba kārtības eh, apjoms ir pieaudzis galvu reibrošā tempā. Un šajās pašās organizācijās uh, un valstis ir konfrontētas ar paši, pašu savu spēju tik galā ar saviem uzdevumiem un nespēju to izdarīt. Un mēs redzam, kā veidojas jaunie klubi, institūcijas, koalīcijas, grupas, kas ir izveidotas, lai izskatītu, risinātu konkrētus jautājumus, un dažkārt apstrū, apstrīd atsevišķu starptautisku organizāciju funkcionēšanu. Pārēj uz multipolāru modeli un izmaiņas pasaules pārvaldībā ir nozīmīgas, un būtiskākajiem spēlētājiem ir grūtības tikt galā pašiem ar savām iekšējām struktūram. Tas pats notiek arī Eiropas Savienībā un Lisabonas līgumā aicinājumā veidot Eiropas Savienību jaunu institucionālu arhitektūru ārējā politikā. Šie abi elementi saplūst kopā, lai šis ziņojums atspoguļot parlamentu pozīciju par to, kā Eiropas Savienībai ir jāveido savu lomu starptautiskajā sabiedrībā un es domāju, ka eh, to norādīt šeit ir īpaši nozīmīgi. Eiropas eh, Savienība ir ar būtisku svaru pasaulē visās ziņās, gan tirdznieciskajā, gan IKP, kā militāra lielvar, kā galvenais palīdzības attīstībai stiedzējs, kā um, maksātājs apvienoto nāciju budžetā, tās programmās un misijās, un tāpat arī Lisabonas līgums ir piešķirs, piešķirs citu eh, līmeni Eiropas Savienības ārējai politikai. Taču šeit eh, līgumā mēs redzam, ka ir ļoti daudz sarežģīti un neatrisināti punkti, piemēram, sistēma kompetenci piekrišanai un institucionālā sarežģītība, tīpaši tad, kad mēs runājam par ārējo pārstāvību. Tāpat arī jānorāda, ka mēs dzīvojam startautiskā sabiedrībā, eh, kurā ir tendence vest sarunu starp valstīm, bet Eiropas Savienība nav valsts. Un vajadzētu šeit konkretizēt, kādas ir eh, arhitektūra un reforma ārēja dimensijai un kā Eiropas Savienība, kāda būtu tās vieta. Un tāpēc ir vairāk elementi, kas norāda, eh, kas um, uzskata, kāpēc šis ziņojums nebūtu jāskat lineārā veidā, bet gan jāskat atsevišķā veidā katra uh, multilaterālā struktūra. Un Šajā ziņojumā esmu skatījis rekvizītus, kādā veidā Eiropas Savienība, lai būtu starptautisks spēlētājs pēc Lisabonas līguma un būtu ar savu lomu starptautiskās eh, organizācijās sešās lielās nodaļās, tas ir sadalīts. Un esmu skatījis tās starptautiskās institūcijas, kur Eiropas Savienība būt, varētu būt ar. Uh, ar lielu nozīmi ir sagatavot ieteikumu par to, kā veidot efektīvu ārējo pārstāvību un koordināti to īstenot starptautiskajā vidē. Pirmkārt, pirmajā nodaļā attiecos, atsaucos uz Eiropas Savienības lomu daudzpusējās struktūrās un konkrēti ir atsauce uz Eiropas Savienības kapacitāti veidot Eh, daudzpusēju sadarbību un lai vadītu kolektīvajās eh, darbībās eh, globālajā pārvaldībā. Tas ir aicinājums izvērtēt Eiropas Savienības devumu šajās struktūrās un izvērtējumu tam, kā Eiropas Savienība varētu gūt labumu no šādām reformām, lai gūtu spēcīgāku lomu šajā organizācijā. Tāpat arī tiek aicināta Eiropas Savienība strateģiski e, nospraust savus mērķus un e, kritērijus ārēji pārstāvībai, regulāri pārskatot esošos noteikumus Eiropas Savienības pārstāvībai lai pakāptos eh, ar vienu pakāpienu Eiropas Savienības eh, pārstāvībā, organizācijās, kurā tā tiek pārstāvēta, un lai veidot labāku kolektīvo diplomātiju ar dalību valstīm. Eh, citiem vārdiem sakot, norādīt tās kompetences, kas ir dalību valstīm Eiropas Savienībai, un Ekskluzīvo kompetenču gadījumā Eiropas Savienība pārstāva e, Eiropas e, Savienību ekskluzīvi, kā tas, piemēram, notiek e, Pasaules tirdzniecības organizācijā vai FAO, vai, piemēram, runājot par klimata konferenci, kur ir ekskluzīvas Eiropas Savienības Eh, kompetences. Eh, savukārt mēs dzirdam dalībvalstu viedokļus, kas dažkārt ievieš disonanci un nesaskan. Un tāpēc vajadzētu strādāt šajā virzu, virzienā sadarbībā ar dalībvalstīm. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, Eiropas Savienības loma apvienoto nāciju sistēmā. Šeit mēs aicinām stiprināt jaunu institucionālo līdzsvaru starp G20 un apvienotajām nācijām. Uh, efektīvu dalību ģenerālajā asamblējā. Un Fernando Rimarājas arī, manuprāt, ir sēžu zālē un varēs izteikties par šo jautājumu. Un tiek domāts par rezolūcijas apstiprināšanu, kas dotu iespēju Eiropas Savienībai uh, dalīt, e, dot e, pilnu dalību atsevišķos jautājumus. Par drošību. Nozīmīgi ir drošības padomas reforma mēs esam redzējuši pēdējo gadu uh, gaitā, ka drošības padome neatbilst starptautiskās sabiedrības uh, gaidām un vajadzētu lemt par to, kāda būtu Eiropas Savienības loma šajā drošības padomē, taču tas ir ilgākā termiņa jautājums. Bet līdz tam mums ir jādomā par labāku koordināciju un sadarbību ar pastāvīgajiem pārstāvjiem šajā padomē. Treškārt, runa Par starptautiskām finanšu institūcijām runāt par SVF, kur Eiropas Savienības pārstāvība ir pilnīgi skaidri neefektīva un ļoti ierobežota, neraugoties uz to, ka šeit ir ekskluzīvas kompetences Eiropas Savienībai monetāros jautājumos. Tāpēc ir nepieciešams konkrēts postenis Eiropas Savienībai SVF e, izpildu padomē. Tāpat arī ir nozīmīgs e, postenis kā novērotājam šajā e, administrācijas padomē un ir nozīmīgi apvienot dalību valstis vienā grupā. Tāpat par drošību runājot, par eh, NATO un ECO ir eh, būtisks novērotājs status šajās organizācijās, kas atbilst Lisabonas līgumam, runājot par kopīgo aizsardzības politiku, kā arī veidojot jaunu strateģisku aliansu starp Eiropas Savienību un NATO. Par ESO runājot, ECO runājot augstai pārstāvei ir jābūt ar savu pārstāvi ECO. Un ir jādomā par juridiskām korekcijām, kas ir nepieciešams veikt eh, līgumos, lai varētu ratificēt Eiropas cilvēktiesību konvenciju un īstenot savu pārstāvību arī tur. Eiropas padome ir ar īpašu nozīmi šeit tālāk par EDSO runājot. Eiropas Savienībai no novērotāja statusa ir jāpāriet uz pilntiesīgu locekļa statusu. Kompetencēs, kas attiec uz EDSO. Tālāk sastajā vietā ļoti sarežģīts arī tēmats Tas attiecas uz samitiem G8 un G20. Arī šajos samitos vajadzētu piedalīties Eiropas Savienībai un tikt pilnā mērā pārstāvētāji. E, piemēram, tad, kad satieks G7 ekonomikas ministri, runājot par tādiem tematiem, kurās G20 ir ar pieaugošu uh, nozīmi. Mēs aicinām dalībvalstu un Eiropas Savienību meklēt formulu efektīvai dalībai šajās ministru sanāksmēs. Un lielos vilcienos tās būtu tās sešas sadaļas, uz kuriem es koncentrējos sagatavojot savu ziņojumu un pilni, pilnīgi skaidrs esmu atvērta grozījumu uzklausīšanai. Ir deraugoties uz varbūt netika eh, ilgo laika periodu iesniegšanai, tomēr mums ir iespējas to uzlabot. Es gribu pateikties eh, eh, par pētījumu sagatavošanu. Šķiet, ka šis pētījums ir ticis izplatīts, kurā ir iekļautas inovatīvas domas, kas varētu būt noderīgas, lai parlaments varētu šajā sarežģītajā jautājumā, kur mēs pirmoreiz skatām, uh, Gribu pateikties eh, AFET eh, sekretariātam par palīdzību ziņojumu sagatavošanā, par sistematizēšanu un par sinerģiju, ko šim ziņojumam sniedza eh, citi kolēģi. Visā, kas ir saistīts ar lēmumiem un rezolūcijām no, no tiem nācijām, un pateicīga par atbalstu, ko mēs gūstam eh, gan no mūsu komitejas, gan no parlamenta kopumā strādājot pie šī temata, pie jautājumiem, kas ir ļoti cieši saistīti. Tāpat arī gribu pateikties Eiropas ārējās eh, darbības dienesta pārstāvjiem, kas strādā pie multilaterālismu jautājumiem, pie un palīdz mums veidot panorāmisku skatījumu uz to, kāda šobrīd, kāda šobrīd ir Eiropas loma dažādajās struktūrās, un arī grib pateikties saviem asistentiem, kas šajā īsajā laikā ir strādājuši, lai mēs varētu piedāvāt ziņojumu projektu, kas ir īsāks nekā sākotnēji paredzēts, jo mums bija stingri ierobežojumi noteikti tulkošanas ziņā taiskaitā. skaitā un tādējādi tas nav tik visaptveroši un izsmeļoši, kā es to būtu vēlējusies. Bet es domāju, ka ar grozījumu palīdzību mēs to varēsim uzlabot, un es arī sagaidu kādu referenti. Nāks klājā ar saviem kompromisiem, un mēs šo ziņojumu varēsim veidot no konsensus pozīcijām, lai mūsu pozīcija būtu skaidri redzama un izpaustos Un e, es e, ar interesi e, uzklausīšu, kā šie temati tiks apspriesti plenārsēdē ar augsto pārstāvu Ārstonu. Un tādējādi ceru, ka. šis ļoti būtiskais temats par Eiropas Savienības dalību Eh, veidojot jaunu eh, rietumu, eh, rietumu sabiedrību, varēs tikt īstenots pildībā. Paldies! Merci, Muņi. Paldies, Muņis kundze, un tagad es došu vārdu runātājiem, kas ir pieteikušies, un lūdzu viņus izteikties um, divu minūšu garumā. Autels kundze vispirms no cilvēktiesību komitejas. Lielas paldies! Es centīšos nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Paldies, Munis Skundze! Jūs tiešām esat izstrādājis lielisku ziņojumu projektu, un jūs ierosinājums par to, ka augstā pārstāva varētu izstrādāt priekšlikumu par Eiropas Savienības lomu daudzpusējās organizācijās ir ļoti labs, un tas arī nāk pareizajā laikā, jo tik tiešām Lisabonas līgums šobrīd ir stājies spēkā, un ārējās rīcības dienestam ir jānodefinē Eiropas Savienības prioritātes, un viena no tām tik tiešām ir uh, daudzpus multilaterālismu nostiprināšanu un pastiprināšanu kopš 2003. gada drošības stratēģijas. Es domāju, ka mums ir jādomā par leģitimitātes jautājumu tādā un plašākā mērogā arī par pasaules pārvaldības e, lomu un to, kā Eiropas Savienība to varētu atbalstīt. Es domāju, ka tas ļoti cieši sasaistās ar grāfa Lamsdorfa ziņojumu par e, ANO. Um, un to mans kolēģis vēlāk komentēs. Es domāju, ka mums ir jāatrod veids, kā parlamentam vairāk iesaistīties ANO aktivitāšu uzraudzīšanā, varbūt, ka vajadzētu pārstrukturizēt ANO ģenerālo asamblēju. Runājot par multilaterālu lēmumu pieņemšanas leģitimitāti, es domāju, ka mēs dzirdējām brīnišķīgus ierosinājumus par to, kā uh, ECOSOC varētu kļūt par tādu kā kanālu starp uh, G8 un G20 uz ANO, un mēs vēlamies, lai šī saikne tiktu stiprināta un nevis pavaināta. Runājot par uh, jauno lielvaru pieaugušo lomu, es piekrītu, ka tām vajadzētu iegūt lielāku teikšanu globālās un daudzpusējās organizācijās. Uh, Bet vai mēs varam to atļauties, vai Eiropas Savienība ir pietiekami spēcīga, lai to izdarītu? Tas ir tas jautājums. Un tad es gribētu vēl norādīt, ka dažādu interešu līdzsvars ir arī ļoti būtisks. Mums ir jāskatās, kā salīdzsvarot tirdzniecības intereses ar citiem jautājumiem, piemēram, cilvēktiesība aizsardzība, vidas aizsardzība, un es domāju, ka šeit Eiropas parlaments ir izstrādājis nesen tādu ļoti labu ziņojumu, kur vajadzētu arī paturēt prātā. Tāpat mums arī jāizmanto. Ja, jaunie tirdzniecības mehānismi tādā inovatīvā veidā. Google nesen tika runāts par to, ka Ķīna iespējams ir pārkāpusi Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikums ar savu rīcību un visbeidzot sadarbību ar citām organizācijām. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt daudz atvērtākai un daudz vairāk jānovērtē ECO darbs, īpaši ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība gatavojas pievienoties konvencijai, cilvēktiesību konvencijai. Bet, nu, es domāju, ka es laikam esmu jau izsmēlus savus divas minūtes. Paldies! Merci, Madame Otala. Paldies, Sautels kundze Lamsdorf kungs kas ir darba grupas priekšsēdētājs attiecībām starp Eiropas Savienību un apvienotiem nācijām. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad es runāju kā ēnu referents attiecībā uz kolēģis Monis ziņojumu. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti labs, un es gribu uzreiz teikt, ka, ir, ka šis ziņojums ir tāds, kas um, atsauc arī uz pētījumu. Es, te, protams, esmu izlasījis tikai tā pavirši, bet man liekas, ka tas ir tiešām tāds ļoti labs ziņojums, jo Problemātika ir ļoti labi norādīta un atspoguļo arī faktisko situāciju. Pats būtiskākais ir tas, ka ir jārīkojas diferenciētā veidā. Mēs nevaram izvēlēties vienu receptu attiecībā uz visām dažādajām organizācijām. Un šajā ziņojumā tas arī ir ļoti skaidri norādīts. Es domāju, ka bieži vien vilcināšanās no Eiropas Savienības puses daudzpusējās organizācijās sagādā problēmas. Uh, ir tāds lielisks teikums, ka mēs esam pārlieku lielā mērā pārstāvēti, bet pārāk um, maz spējam izdarīt, un tas tik tiešām tā ir. Un tāpēc tik tiešām ir jādomā par to, kā uzlabot šo te koordināciju, ko es būtu vēlējies. Te ir kādas pāris lietas, kuras es tagad pateikšu. Es pilnībā atbalstu šī te ziņojuma virzienu, te ir arī šī te faktu analīze, bet es domāju, ka nevajadzētu to visu politizēt vēl vairāk, jo ir pienācis īstais brīdis. Mums ir Lisabons līgums, mums ir uh, jauna Eiropas Savienības ārpolitika, šobrīd ir arī aktuāla krīze, un tāpēc ir tā diskusija tieši, kā mums rīkoties, ko darīt, jo tas viss attiec tiešām uz cilvēkiem, kas tā padziļināt nodarbojas ar šiem jautājumiem. Bet ir arī politiskais vēstījums, ka mums ir jārī, jā, jādodas uz priekšu, un es domāju, ka ļoti skaidri prasībās attiecībā uz um, dalību valstīm un Eiropas um, ārējās rīcības dienesti ir uh, jā, jāpieprasa tieši, kas ir, kas ir būtisks, kas ir vajadzīgs. Un tikai tad mums būs reāls debats. Es gribētu attiecībā uz apsvērumu A svītrot to sav, savukārt B punkts, man liekas, ļoti labs. Jo tur ir A punktā ir runa par globalizāciju un par sistēmas kļūdiem. Uh, Manuprāt, manuprāt, tā ir tāda politiska zinātniska diskusija. Savukārt D apsvērums ir ļoti labs, kas attiec uz H apsvērumu. Es īsti nezinu, vai šie fakti atbilst patiesībai, ka Pasaules bankā ir šādas reformas notikušas. Es zinu, ka tāds ir reformas ir notikušas attiecībā uz starptautisko valūtas fondu, bet par Pasaules banku es īsti neesmu droši. Bet, nu, varbūt, ka varētu. Uh, norādīt uz kādu ļoti labu piemēru, kur Eiropas Savienība strādā ļoti labi daudzpusējā nozīmē. Tas ir kopīgi ar Āfrikas organizāciju un NATO. Manuprāt, šī sadarbība ir ļoti veiksmīga. Nu, tas arī viss no manas puses. Pie pirmajiem komentāriem mēs iesniegsim savus komentārus ir rakstis, bet es domāju, ka ļoti būtiski ir tas, ka mūsu grupa pilnībā atbalsta šī ziņojuma virzību. Paldies! Merci, monsieur Lamzov, monsieur Kukan. Kukan kungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Es domāju, šī viedokļa temats sasto sevi ietver tikai dažus uh, strīdīgus elementus. Es domāju, ka mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu globāls spēlētājs un ņemot vērā starptautisko situāciju un pašreizējos notikumus, kas ir tiešām dramatiski, uh, Ir tikai loģiski Eiropas Savienība, ka Eiropas Savienība vēlas būt līdzvērtīgs partneris citiem globālajiem spēlētājiem. Ir arī vairāk jaunu spēlētāju, tādu kā Indija, Brazīlija, Ķīna Un ja mēs vēlamies to panākt, tad mums ir jārīkojas labāk, mums ir jābūt spēcīgākiem, jāstiprina sev no iekšienes un tāpat arī jāstiprina sev starptautiskajās organizācijās. Es domāju, ka Munis skundzes viedoklis ir ļoti labs pamats tālākām diskusijām un es būtu ļoti priecīgs. Un es esmu ļoti pateicīgs, ka, ka ir palīdzējuši arī šeit divi viesi no Spānijas. Viņu pieeja nav varbūt teorētiska un akadēmiska, bet gan viņi cenšas uh, atrast kaut kāds priekšlikums, un manuprāt, tas ir ļoti labi, jo šajā ziņojumā ir ietverts daudzas ļoti labas idejas. Nu, varbūt pārāk daudz labu ideju. Līdz ar to es uh, iebilstu pret uh, paplašināšanu, tāpēc varbūt šim dokumentam nevajadzētu kalpot kā tādam akadēmiskam dokumentam, bet gan drīzāk kā tādam pragmatiskam dokumentam, kas palīdzētu izstrādāt stratēģiju ar konkrētiem ierosinājumiem, kādā veidā Eiropas Savienība varētu panākt šo mērķu īstenošanu. Jo rezolūcijas, diemžēl, Bie, bieži vien mums ir pārāk daudz rezolūciju, bet mums ir vajadzīgs vairāk darīt, lai panāktu konkrēts rezultātus. Uh, Un es domāju, ka mēs arī ierosināsim grozījumus, kas palīdzēs to visu uzlabot. Paldies! <coughs> Merci, monsieur Kogan. Monsieur Prodi. Prodi, kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es gribētu pateikties referentē par šo ziņojumu, par šo dokumentu. Es gribētu nākt klajā ar tādu vispārīgas dabas komentāru. Uh, jo es domāju, ka jebkurā gadījumā Lisabons līgums nedaudz cieši, jo tur ir pārāk daudz starpvaldības uh, konteksti, jo realitāte ir tāda, ka globalizācija ir uh, likusi mums diezgan lielā mērā zaudēt suverenitāti. Un vienīgais veids, kā atgūt šo su suverenitāti atsevišķās dalība valstīs, ir um, panākt tādu kopīgu suverenitāti Eiropas Savienības vārdā. Nu, ir, es domāju, ka laiks ir, ka šobrīd ir īstais laiks to darīt. Protams, tas nenozīmē, ka mēs vēlamies atteikties no savas suverenitātes par labu Eiropas Savienībai. Nē, tas nozīmē to, ka daudz dalību valstis ir savu varu zināmā mērā zaudējušas pateicoties globalizācijai, un tāpēc ir nepieciešams ar Eiropas Savienības palīdzību īstenot tādu kopēju suverenitāti. Jo gal galā globalizācija uh, uzliek tādus smagus pārbaudījumus. Tas ir smags process, un mums ir nepieciešami labāki rīki. Mums ir jārīkojas kopīgiem spēkiem, ja mēs vēlamies kļūt tikpat veiksmīgi kā citi starptautiskie spēlētāji, un es domāju, ka to vajadzētu paturēt prātā. Vēl viens komentārs attiecas uz demokratizācijas procesu starptautiskajās organizācijās. Es domāju, ka mums ir jācenšas panākt šādu demokratizāciju jebkurā veidā. Un te es runāju ne tikai par starptautisko fórumu demokratizāciju, bet arī par šo fórumu racionalizāciju, jo es domāju, ka visas Bretonvudas institūcijas, piemēram, Pasaules banka, Starptautiskais valūtas fonds, ir eh, jāiekļauj vienā sistēmā, tajā pašā sistēmā, kurā darbojas ANO. Pasaules tirdzniecības organizācijai arī būtu jāiekļaujas tādā pašā struktūrā kā ANO. Tā kā mums ir jādod kaut kādu stimulu tiem, kas labi strādā, savukārt jāsot tie, kas strādā neefektīvi. Un tas viss, es domāju, ka tas būtu tas virziens, kurā Eiropas Savienībai vajadzētu strādāt. Eiropas Savienībai ir nepieciešami tādi spēcīgi ieroči, ko varētu izmantot kopīgiem spēkiem visas dalību valstis, un tikai tādējādi Eiropas Savienība varēs būt spēcīgi spēlētāji pasaules arēnā. Un tas varētu palīdzēt uh, virzīt uz priekšu ne tikai daudzpusējās organizācijas, bet arī padarīt tās racionālākas, un tas radīja pozitīvas izmaiņas pasaulē. Gomešs kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Marijai Monisai par lielisku ziņojumu. Te patiešām ir ļoti labi identificētas problēmas un tāpat arī piedāvāt risinājumi. Uh, Es redzu, ka Marija tik tiešām centās nāk klajā ar tādiem ierosinājumiem, kas tik tiešām varētu izpelnīties atbalstu no daudzu puses. Bet tomēr es gribēju teikt, ka mūsu parlamenta loma ir būt tādiem drosmīgākiem, uh, identificējot problēmas un norādot uz risinājumiem. Un es no savas pieredzes varu teikt, ka jautājums par uh, ANO drošības padomas uh, reformēšanu ir ārkārtīgi būtisks. Un tagad ar Lisabons līgumu palīdzību un ar saistībām un mērķiem, kāds tas mums uzliek, mums ir iespēja kaut ko izmainīt. Ja vien mēs būsim drosmīgāki, ja mēs tik tiešām centīsimies panākt ANO drošības padomas reformēšanu, tad mēs tik tiešām varētu kaut ko panākt, ja mēs eh, paši savā starpā vienotos par to, kā padarīt sevi par mm, redzamākiem spēlētājiem ANO drošības padomē. Un te jau nav jautājums par to, uh, par Eiropas Savienības eh, posteņu iegūšanu no drošības padomē, bet te ir jautājums tieši par drosmi. Un, ja tas nenāks no mūsu puses, no parlamenta, no mūsu valdību puses, jau tas nekad nenāks. Un it īpaši no komisijas ne nu arī mēs neko tādu nevaram gaidīt. Vismaz pašreizējā brīdī. Tā kā es domāju, ka te parlamentam būtu iespēja būt drosmīgākam runāt par uh, paplašināšanos un uh, pārstāvniecību, par atbildību. Nu, varbūt tas nav tik interesanti manā skatījumā, nav tik satraucoši arī ka trīs varas, kas, kas Vācija, Indija un Brazīlija, kas vēlas kļūt par pastāvīgajām ANO drošības padomas dalību valstīm, ir uh, atturējušās balsojumā par Lībiju. Nu, tas tiešām ir satraucoši. Nu, kā tad, kā tad valstis tādā būtiskā jautājumā var atturēties, ja tās vēlas kļūt par pastāvīgajām ANO drošības padomas dalību valstīm? Es domāju, ka tām būtu jāuzņemas tāda izšķiroša loma, atbildīgāka loma, nevis vienkārši jātur šādā balsojumā. Un tad jautājums par, par veto. Es domāju, ka ANO drošības padome nevar reformēt, ja nereformē šīs te veto pilnvaras, kas tik tiešām bieži vien paralizē ANO drošības padomas darbu. Un es domāju, Es te nepieminēšu pilnīgi visus elementus, kas ir iekļauts ziņojumā, bet šajā te jautājumā es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu būt redzamākam, un es arī nākšu klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem. Paldies! Paldies, Gālerkungs! Jā, vielen dank, eh, Vorsitzender! Paldies, priekšsēdātāji! Arī no savas puses gribētu pateikties kolēģei Monisas kundzei par šo ziņojumu. Es gribētu runāt galvenokārt par diviem punktiem, par 11. un par 12. punktu. Protams, es atbalstu visā pilnībā 11. punktā pašreizējā redakcijā. Es tikai ceru, ka mūsu lēmumu pieņēmēji nākamajā reizē strādās labāk, tad, kad būs uh, runa par, tad, tad, kad vajadzēs panākt uh, balsu vairākumu par um, Eiropas Savienības lomu ANO ģenerāla asamblējā. Es domāju, ka mēs no savām kļūdām mācījušies. Decembrī Kinšasā, tad, kad bija lākākā sarunas, tad pārstāv no Gojans pastāstīja, kā tas viss notiek. Un nu, būtībā ir tā, ka Eiropas Savienības pārstāvs dienu pirms balsojumu ieradi, bija ieradies un uh, teikt, ka jā, jūs jau droši vien balsosiet AKK ietvaros tāpat kā mēs. Nu, tas bija vienu dienu iepriekš. Viņi savukārt sacīja, nē, bet nu, mēs esam, mums ir savādāks risinājums, mēs nevaram tā no vien, tā pēkšņi mainīt savus lēmumus, un līdz ar to Eiropas Savienībai nekas neizdevās. Es domāju, ka mums ir tiešām jāiestājas par to, ka nākotnē ir labāk jāorganizē savus darbus. Attiecībā uz 12. punktu, es domāju, ka mums ir jābūt ambiciozākiem. Uh, Un proti, ja es nerunāju tikai par to, ka vajadzētu mudināt informēt Vāno eh, drošības padomas dalību valsts par notiekošo situāciju. Es domāju, ka kopš mums spēkā ir Lisabonas līgums un um, drošības un ārpolitikas jomā mēs vēlamies tomēr tā kā runāt vienbalsīgi. Un tāpēc mums ir jāatrod risinājums, kas palīdzētu panākt to, ka tās dalība valstis, kas ir pārstāvēts ANO drošības padomē, pārstāv mūsu visu kopīgo nostāju. Un es domāju, ka tas, to, kā mēs to panākam, vai, nu, teiksim, ārlietu padomē vai kā citādi, to tad arī vajadzētu ANO drošības padomē parādīt vienbalsīgi no Eiropas Savienības puses.